Proti rītdienas protokols vakardienas sanāksmē, jūs esat to saņēmuši. Vēlos zināt, vai jums ir kādi komentāri par vakardienas protokolu. Šķiet, ka nav.